sankcijas, kas tik tiešām soda. Mēs uh, gaidām komisijas priešlikumu par nākotnes uh, mehānismiem, kā pārvarēt krīzi. Paldies! Paldies Kēlam kungam, un tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Pirmā būs uh, Basesko kundze. Paldies, priekšstādāt.